Good afternoon, my dear colleagues. Labu pēcpusdienu, kolēģi. Visiem mūsu gan nav šobrīd daudz, bet domāju, ka jāsāk darbs. So let me open an agenda with item. Tātad sāksim darbu ar pirmo darbu kārtības punktu, un tas ir darbu kārtības pieņemšana. Iebildumu nav. Tad darbu kārtību uzskatām par apstiprinātu. Otrais, priekš, otrais punkts - priekšsēdētāji paziņojumi. Tulkojums ir pieejams visās valodās. Ir tāpat tiek translēta sanāksmes notiks, noti, not, notikušā daļa arī internetā. Grupas foto un atvadu dzēriens tiek pasludināts. Šī ir pēdējā vidas komitejas sēde pirms vēlēšanā, un tāpēc visus deputātus aicinu uzņemt grupas foto. Tas notiks uh, pēc balsu, balsošanas 12.1. martā 3C50 šajā pašā sanāksmes telpā. Tātad visi deputāti un viņu aizstādē, aizstājēji tāpat tiek lūgti fotografēties un atvadu dzēriens, ko organizēju es pats, norisināsies 6.30 deputātu restorānā Briselē pamatstāvā. Un arī atkal, kā jau teicu, deputāti, deputāti aizstājēji un arī darbinieki tiek mīļi aicināti tajā piedalīties. Tātad trešais darba kārtības punkts - protokola apstiprināšana. Sanāksmēm, kas notika no 23. līdz 25. jūnijam pagājušajā gadā, no 21. līdz 22. janvārim šogad un 9. līdz 11. februārim, no 16. 17. februārim un 16. martā. Šie protokoli tiks uzskatīti par apstiprinātiem, ja nesaņemsim nekādus iebildumus līdz sanāksmes beigām. Un šīs dienas protokols savukārt. Un arī rītdienas sanāksmes protokols, protams, tiks jums izsūtīts, godātie deputāti, un tiks pieņemts rakstiskās procedūras ietvaros. Ceturtais darba kārtības jautājums. Un lūk, tas ir transplantācija paredzēto cilvēku orgānu kvalitātes un drošības standarts. Un te gribētu uzsākt diskusijas, dodot vārdu referentei. Un tā ir Frīda Brepels skundze. Lūdzu, jums vārds. Dankjewel, voorzitter. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Un īpaši liels paldies par to, ka gribējāt šo darbu kārtību punktu iekļaut sanāksmes darbu kārtībā, lai arī šī ir viena no pēdējām sanāksmēm. Domāju, ārkārtīgi svarīgi, lai vismaz mums norisinātos pirmā viedokļa apmaiņa par šo jautājumu. Lai arī jāsaka, pārāk daudz deputātu šobrīd nav klāt, bet tie, kas ir klāt, tie tad nu ir arī tie īstie deputāti. Tāpēc esmu pārliecināta, ka tie cilvēki, kas ir šeit, tie viņus tiešām šis jautājums arī interesē orgānu ziedošana un transplantācija tie ir jautājumi, kas ļoti tālu pavirzījušies uz priekšu Eiropas Savienībā pirms desmit gadiem. Eiropas Savienība pieņēma Amsterdams līgumu un saņēma kompetenci šajā saistībā īstenot pasākums, kas attiecas uz drošību un standartiem asins un orgānu transplantācijas rezultātā. Vispirms tik nāc par asins šūnām un saistaudiem, jāsaka, tur ļoti strauji tika gūts progress. 2003. un 2004. gadā mēs pieņēmām attiecīgās direktīvas. Par orgāniem runājot, lēmums tika toreiz pieņemts, ka izmantos cita veida procedūru, cita veida ceļa. Un tāpēc process bija arī nedaudz ilgāks. Orgānu ziedošana un transplantācija ir ļoti sarežģīta joma un vienlaicīgi, protams, arī ļoti delikāta joma. Tur ir ļoti atšķirīgi viedokļi dalību valstīs. Un jāsaka, nu, tas arī šo procesu ir paildzinājis. Eiropas parlaments un it īpaši atsevišķi šīs komitejas deputāti, un mēs taču esam sabiedrības veselības komitejas pārstāvi, aicināja komisiju uh, atkārtot aicināja komisiju sagatavot priekšlikumus kopējiem noteikumiem un e, tādai plašākai Eiropas mērogu sadarbībai šai jomā. Un ar prieku varam konstatēt, ka 2007. gada maijā komisija patiešām arī iesniedz paziņojumu par šo jomu. Tā bija trīs mērķi. Pirmām kārtām priekšlikumā bija paredzēts sagatavot juridiskus instrumentus kvalitātes un drošības standartiem, sagatavot rīcības plānu pastiprinātai sadarbībai, kā arī nodrošināt paraugu prakses apmaiņas starp dalībvalstīm. Un trešais mērķis bija īstenot pasākums orgānu tirdzniecības novēršanai. Priekšādātāja kungs, es domāju, ka mēs varam droši teikt, ka esam pastrādājuši, krietni pastrādājuši pie šiem jautājumiem, reaģējot uz šo paziņojumu, sagatavojām rezolūciju, parlaments to arī pieņēma 22. aprīlī pagājušā gada. Eh, mans kolēģis eh, Radamovs bija toreiz referents, un viņš tiešām labi pastrādā pie rezolūcijas sagatavošanas. Galvenais šīs rezolūcijas motīvs, eh, gribētu jums atgādināt, bija tāds, ka centāmies rast atbildes tam uzdevumam, ka arvien vairāk, ka vajadzēja palielināt ziedot orgānu skaitu, bet darīt to pēc iespējas drošākā veidā. Šādi mm, orgānu ziedošana glābi cilvēkus katru dienu Eiropā, bet jāsaka, protams, donoru pietrūkst, un tā visa rezultātā tūkstošiem eiropiešu katru gadu mirst, atrastamies šai mm, sarakstā gaidot orgānus. Un savā rezolūcijā parlaments tāpēc uzsvēra, ka Eiropa uh, Eiropa var šeit spēlēt savu lomu, mudinot eh, donors rīkoties. Pagājušā gada decembrī komisija publicēja priekšlikumu direktīvai un rīcības plānam, un 3. decembrī, pat pirms priekšlikuma publicēšanas, mēs saņēmām informāciju par to no komisijas. Uh, un arī no atsevišķiem ekspertiem, jo mums bija debatas par šo jautājumu parlamentā. Toreiz es ar prieku dzirdēju, ka komisija šķiet ir daudzus no parlamenta punktiem iekļāvusi savā ziņojumā, savā priekšlikumā, un decembra beigās mani iecēla par referenti šim konkrētam ziņojumam, un līdz ar to man radās vēl viena lieliska iespēja apspriest komisijas priekšlikumu ar virkni ieinteresētajām pusēm - valdībām, valdību pārstāvjiem, ārstiem, uh, uzņēmumu pārstāvjiem un arī dažādu veidu kooperatīvu organizāciju pārstāvjiem. Un kopumā var teikt, ka viņu reakcija bija ļoti pozitīva uz komisijas priekšlikumu. Un domāju, ka šobrīd mums vajadzētu apskatīt šos priekšlikumus detalizētāk, varbūt precizēt pāris punktus, uzlabot šo priekšlikumu nepieciešamības gadījumā. Uh, Un varbūt es vēl varētu priekšstādāju kungs arī teikt, ka domāju, ka diezgan neveiksmīgā kārtā, un tomēr kolēģi piekritīs, ka mums nav, neveiksmīgā kārtā mums nav pietiekami daudz laika nu, īstenot līdz galam šo lēmumu pieņemšanas procesu līdz vēlēšanām, bet nu, tas, diemžēl, nebūs iespējams. Esam iecēluši referentu direktīvai, bet nav referenta attiecībā uz rīcības plānu, un tas ir diezgan neveiksmīgi. Jo jāsaka, šis jautājums tad acīm redzot būs jārisina nākamā sasaukuma laikā. Bet domāju, kādu šie priekšlikumi tomēr ir sasaistīti pēc satura un pēc būtības, un tāpēc tiešām žēl, ka nevaram apspriest tos abus vienlaicīgi kopumā. Bet nu tā tā realitāte diemžēl ir, un tādu mums viņi arī ir jāakceptē. Tāds ir šis konteksts lēmumam, mūsu lēmumam neiesniegt ziņojumu eh, projektu, bet drīzāk organizēt tādas vadošas eh, debatas šeit komitejā, kā sagatavošanās darbu. Esmu sagatavojis šo darba dokumentu un ceru, ka tas eh, dos savu ieguldījumu konstruktīvās debatēs. Ceru, ka visiem ir bijis laiks iepazīties ar šo darba dokumentu, tas šķiet ir iztulkots visās valodās. Un, protams, nemēģināšu šeit jums viņu tagad nolasīt bet tāpat laikā tomēr gribētu jums teikt, ka atzinīgi vērtēju faktu, ka šeit ir tāda ļoti plaša pieeja atspoguļota cenšoties pārliecināties, ka tās nepieciešamās struktūras tāds nodrošināšanai tiks izveidotas dalību valstīs. Tāpat laikā dokumentā cenšamies kompetentajām varas iestādēm eh, dalībvalstīs tomēr dot arī tādu manevrēšanas iespēju, eh, vairāk detalizēt, precizēt šos noteikumus. Nu, pāris jautājumu, ko gribētu šeit pieminēt. Pāris punktu, kas, manuprāt, varbūt prasīja, prasa tādu nelielu precizējumu. Vai nu vismaz, vai vismaz varētu tikt pakļauti debatēm. Un pirmais no šiem punktiem, kas, manuprāt, arī ir ļoti svarīgs, ir elastības jautājums. Tātad elastības jautājumu ir jābūt iestrādātam rezolūcijā. Domāju, ka tā ir ļoti svarīga prasība. Mēs domājam, ka direktīvā un rezolūcijā arī tam būtu jāparādās. Atsevišķās priekšlikuma daļās, piemēram, valsts kvalitātes programma jomā, kā arī pielikumā, ir sniegt ļoti detalizēta informācija. Priecājos, ka pielikumā nav pieminēta viskomitoloģijas procedūra. Drīzāk pie, tur paredzēts, ka pielikumu var vēlāk atjaunināt ja tiek tātad gūti panākumi, attīstība norisinās medicīnas zinātnē, un tas tā attiecīgi ir nepieciešams. Priecājos, ka pielikumā turklāt iekļaut arī visi saraksti un noteikumi, kas nepieciešami, lai ārsts saņemtu informāciju par instrumentiem, kas tiem būs nepieciešami, lai pieņemtu lēmumu par to, vai orgāns ir, tiek atzīts par atbilstošu ziedošanai jeb nē, transplantācijai jeb nē. Es saprotu, ka šeit atsevišķām personām ir bažas Viņi domā, ka varbūt te varētu būt pārāk daudz birokrātiskā sloga, un varbūt komisija šai saistībā varētu mūs mazliet apgaismot par to, ka, kādas ir viņa viedoklis šai jomā šai saistībā. Nu, otrs jautājums, kas, manuprāt, bija ļoti svarīgs šajā priekšlikumā, bija attiecības starp dalību valstu iestādēm un Eiropas uh, orgānu apmaiņas organizācijām. Domāju, ka dokumentu kopums e, paredz diezgan plaša mēroga kompetenci valsts iestādēm, bet jāsaka, šobrīd šādas iestādes vēl nebūtu ne, nepastāv. Un domāju turklāt, ka ir svarīgi pārdomāt, vai apmaiņas ar pašreizējām dalībvalsts iestādēm un organu apmaiņas bankām šobrīd norisinās tādā veidā, kā mēs to vēlētos. Tātad šīs saiknes, vai tās tiek īstenots. Trešais punkts ir saikne starp šo tiesību aktu un citiem tiesību aktiem. Ņemot vērā, cik šī transplantācijas joma ir specifiska, cik tā ir delikāta. Uh, Un domāju, ka vajadzētu piešķirt arī zināmas varbūt izņēmumus orgāniem. Direktīvā, pie kā šobrīd strādā mans kolēģis eh, Džons Bovis pie pārrobežu pacientu aprūps. Par to mēs runāsim rīt, par to būs diskusijas rīt par viņa ziņojumu. Redzu, ka te var paredzu zināmas problēmas šai saistībā šo direktīvu kopsakarībā, un tas gal galā varētu tālāk ietekmēt tieši šo transplantācijas jautājumu. Domāju, ka mums vajadzētu šeit domāt par izņēmumiem, zināmām atlaidēm. Nu, nākamais jautājums - direktīvas aptvērums. Atsevišķās jomās uh, direktīva tiek interpretēta ļoti restriktīvi bieži saņem jautājumus, kāpēc tad orgānu piešķiršana un viss ar to saistītais process tiek paturēts ārpus direktīvas aptvērumu. Turklāt netiek runāts arī par rezultātiem pēc transplantācijas. Op 20 eh, van uh, het voorstel wel verwezen wordt naar een uh, een netwerk dat de commissie zou kunnen opzetten tussen. Tātad šeit ir iekļauta atsauce arī uz tīklu, pētniecības tīklu un virkni dalībvalstu iestādēm par, par apmaiņu ar paraugu praksi, un manuprāt, tas varētu arī ļoti labi kalpot dažādu veidu diskusijām par tieši medicīniskās paraugu prakses apmaiņu. Un tas, protams, tādā gadījumā veicinātu direktīvas mērķus, kas, protams, ir uzlabota orgānu kvalitāte un drošība visiem pacientiem Eiropas Savienībā, vienlaicīgi palielinot, palielinot arī donoru skaitu, tātad donēto orgānu skaitu. Viedokļa apmaiņa par metodēm nepieciešama arī attiecībos uz metodēm, kas novērš un ārstē orgānu atgrūšanu Domāju, ka arī tas būtu šajā dokumentā tomēr jāiekļauj. Un tālāk definīciju jautājums. Atsevišķas definīcijas varbūt tomēr vēl būtu jāprecizē. Nu tā, piemēram, definīcija par to, kas tad ir orgāns. Un kas tie, kā tiek, piemēram, definēts donors un orga, donoru un orgānu raksturojums. Es domāju, ka te vajadzētu papildus informāciju. Nu, piemēram, uh, domāju, ka jādo, jādomā arī par jaunākajiem zinātniskajiem sasniegumiem 25. pantā. Tātad šeit minēts jaunākās transplantācijas eh, medicīnas veidi. Tur jāpiemēr arī dzīvie donori, un 13. pantā ir tīpaši mums vajadzētu specifiskāk noteikt eh, šo jomu, jo šobrīd eh, šķiet, ka nevar izdarīt nekāda veida maksājumus par dzīvu donāru orgānu ziedošanu. To mēs, protams, varam atbalstīt. Tas iekļauts arī parlamentu pagājušā gada apstiprinātajā rezolūcijā. Mēs turklāt gribam uzstāt, ka dalību valstīm vajadzētu būt spējīgām noteikt apstākļus, kuros tomēr var piešķirt zināmu kompensāciju. Vienlaicīgi, protams, garantējot, ka šāda veida maksājums tiek paredzēts tikai, lai atlīdzinātu izdevumus, un to jāierobežo um, tātad uz šādiem konkrētiem pierādāmiem izdevumiem un nērtībām, ko radījusi ziedošana un transplantācija. Es domāju, ka tāpēc šeit mums būtu jāmaina attiecīgi tas pants. Nu, un visbeidzot, reģistri un izsakojamība, orgānu izsakojamība. Gribētu vērst jūs uzmanību uz to, cik ļoti svarīgi ir šāda reģistra un izsakojamība, bet īpaši tad, kad runājam par cīņu pret orgānu tirdzniecību. Mēs varētu varbūt padomāt par Eiropas identificēšanas, donoru identificēšanas sistēmu. Pastāv šobrīd projekts, tas ir jau uzsācies. Uh, ar vienu no orgānu apmaiņas organizācijām. Domāju, ka viņi varētu mums palīdzēt šeit dot savu ieguldījumu tālākā darbā. Un domāju, ka šo jomu mēs varētu apspriest arī runājot par rīcības plānu. Visbeidzot, priekšsādātāji, es gribētu paust pāris domas par direktīvu un rīcības plānu, kas, manuprāt, vedo ļoti būtisku soli uz priekšu. Uh, un tas var būt ļoti palīdzīgi, lai palielinātu donoru skaitu uh, Eiropā, bet darīt to pēc iespējas drošākā veidā. Domāju, ka mums ir nepieciešams visu šo jautājumu tomēr ielikt tādā plašākā kontekstā, kopainā. Mums nepieciešams skatīties arī uz šo galveno sakni, kāpēc tad ir vajadzīgas transplantācijas, kāpēc ir vajadzīga orgāna. Mums nesen bija darba grupa, mēs tur runājām, piemēram, par nierēm un nieru veselību. Uh, Un mēs toreiz saņēmām informāciju, ka 250 tūkstoši eiropiešiem ir problēmas ar nierēm, vajadzīga nieru dialoz, dialīze vai transplantācija, lai ārstētu nieru slimības. Ne, ne mazāk kā 10% no eiropiešiem cieš no kāda veida hroniskām nieru slimībām. Un, ja šāda veida slimības nevar diagnosticēt un pietiekami agri eh, ārstēt, tad daudz no šiem cilvēkiem varbūt nonāks tādā situācijā, kad viņiem vajadzēs orgānu donoru. Un tāpēc gribējām uzsvērt, cik ļoti svarīgi ir, piemēram, pacelt apziņu sabiedrībā par profilakses pasākumiem. Gan attiecībā uz kroniskām nieru slimībām, gan arī uz kardiovaskulārām slimībām, tātad sirds asinsvadu slimībām šīs eh, slimības bieži saistīts tieši ar transplantācijas procesu. Eh, tagad paldies par jūsu uzmanību un ar prieku uzklausīšu kolēģi teikto. Un jautājums arī, protams, labprāt saņemšu. Thank you very much indeed. Uh, uh, now I... Paldies. Parasti es dodu vārdu ēnu referentiem, un man te daži vārdi pierakstīti, taču šķiet, ka neviens no viņiem nav klāt, tādēļ ļaujiet man turpināt viedokļu apmaiņu un dot vārdu komisijas pārstāvim, Patricijas Brunko kundzei. Kundze, vai jūs vēlaties izteikties? Paldies priekšsēdētāji. Vispirms vēlos pateikties eh, referentam par šo izsmaļošo analīzi eh, attiecībā uz komisijas priekšlikumu par orgānu eh, ziedošanas drošību un kvalitāti. Mēs arī vēlamies pateikties referentam par diskusiju izraisīšanu un mēs arī pamanījām Eh, ka referents atbalsta šo priekšlikumu, kā arī uzskata, ka priekšlikums, eh, priekšlikums eh, dalībvalstīm sniedz pietiekami lielu elastību un neapdraud to, val, to vietējās sistēmas, kas jau ir izveidotas. Runājot par nepieci, nepieciešamajiem paskaidrojumiem, es vēlētos atbildēt uz septiņiem Eh, punktiem. Pirmkārt, par elastīgumu. Varbūt eh, daži punkti bija pārāk detalizēti, sevišķi, eh, sevišķi valstu kvalitātes programmas un raksturojumi apraksti pielikumā. Runājot par valstu kvalitātes programmām, mēs domājam, ka ir svarīgi, lai šīs programmas pastāvētu. Es negribētu teikt, ka vajadzētu visu sīki norādīt, taču būtu jās, jāsniedz savu veidu vadlīnijas. Es piekrītu referentam. Viens no netiešajiem mērķiem, uh, un es īsti nesaprotu, kas domāts ar netiešo mērķi, uh, tad viens no netiešajiem mērķiem ir samazināt uh, orgānu, uh, tirniecību ar cilvēku orgāniem. Uh, Un to mēs varam panākt, eh, ieviešot, eh, ieviešot kvalitīvas sistēmas, kas to novērš. Tādā veidā mēs eh, sarežģīsim potenciālo tirgotāju, nelegālo tirgotāju aktivitātes. Runājot par orgānu raksturojumiem, kas ir pieejami pielikumā, tad tie ir balstīti uz kādu projektu rezultātiem, kuru komisija īstenoja. Šajā projektā tika iesaistīti eksperti, un saskaņā ar mūsu informāciju jau ir, nu, noteikti pasākumi jau tiek īstenoti. Un uh, ir jāveic riska izvērtējums. Mēs, uh, ne, mēs neuzstādām standārtus, bet mēs uzskatām, ka ir jāveic riska izvērtējums un jāvērtē katrs konkrētais gadījums atsevišķi par katru konkrēto pacientu. Un tad uz to ir jābalsta šis vērtējums. Runājot par uh, attiecībām starp dalībvalstu iestādēm, komitētēm, organizācijām un uh, orgānu apmaiņas organizācijām, tad uh, šis dokuments uh, paredz, kādas šīs attiecības varētu būt, un kompetentās uh, organizācijas var deleģēt, uh, deleģēt daļu funkciju orgānu transplantācijas organizācijām nepieciešamības gadījumā. Kādēļ nav ņemts vērā jautājums par uh, pārobežu uh, orgānu apmaiņu? Uh, tādēļ, ka mēs rūpējamies par kvalitāti un drošību, mēs nevēlamies, apdra, nevēlamies ierobežot orgānu mobilitāti. Taču uh, mobilitāti regulē citi, uh, citi, uh, jur, citi ie, tiesību ietvari. Uh, tad runājot par ceturto punktu un par uh, darbības jomu, tad joma ir pārāk uh, šaura. Uh, šeit ir ļoti trausla robeža starp uh, to, kā nodrošināt pacientu drošību. Un nav īsti skaidrs, uh, cik, lielā, cik lielas pilnvērs ir jāatstāj dalību valstīm. Un, protams, ka te jāņem vērā subsidiaritātes princips un kādas eh, organizācijas pastāv attiecīgajās dalību valstīs. Eh, es saprotu referenta bāžas par orgānu atgrūšanu, un es īsti nesapratu, vai te domāta orgānu atgrūšana eh, plan, transplantācijas gadījumā vai pacients atgrūž šo orgānu vai noraida šo orgānu. Jebkurā gadījumā katrs konkrētais gadījums tiks vērtēts atsevišķi. Un tas tiks izskatīts eh, farmaceitiskās likumdošanas ietveros, nevis šīs likumdošanas ietveros. Es arī pamanīju, koment, eh, ievēroju komentāru par to, ka vajadzētu uzlabot atsevišķas definīcijas. Eh, mēs centāmies ievērot konsistenci starp dažādiem tiesiskajiem ietveriem un definīcijām mēs centāmies tā, visas definīcijas saskaņot ar tā, definīcijām, kas minētas audu un šūnu direktīvā. Un es domāju, ka uh, mums izdosies šos tekstus pavisam drīz saskaņot. Uh, runājot par orgānu raksturojumiem, ka tos varētu atjaunināt komitoloģijas procedūras ietveros, nu, tas jau ir skaidrs no 25. punkta, un mēs to neatkārtosim. Uh, Uh, lai vienkāršotu likumdošanu, mēs uh, cen, cenšamies izvairīties no uh, vienu un to pašu formulējumu atkārtošanas vai vienu un to pašu prasību noteikumu atkārtošanas dažādos pantos. Sastajā punktā mēs arī ņemam vērā jautājumu par dzīvo orgānu kompensācijām. Tad referents ierosināja izskatīt šo jautājumu Komisija eh, uzskata, ka tas eh, neietilpst eh, orgānu kvalitātes un drošības jo, darbības jomā, jo šis jautājums jau ir iekļauts audu un šūnu direktīvā. Taču mēs esam piezīmējuši šo komentāru. Tad runājot par nelegālo tirdzniecību, kā es runāju iepriekš, mērķis Eh, nevar, šim eh, priekšlikuma tiešais mēģis nevar būt apkarot eh, orgānu tirdzniecību, lai gan netieši tas apgrūtina orgānu tirdzniecību. Un īstermiņā tas palīdzēs izvairīties, izvairīties vai vismaz samazinās līdz minimumam orgānu tirdzniecību. Lielas paldies priekšsēdētājiem! Lielas paldies! vai šeit ir Eiropas datu apstrādes uh, uzrauga uh, asistents, Misters Giovanni, Giovanni kungs. Vēlos viņu aicināt izteikties, ja viņš to vēlas. Lūdzu, dod jums vārdu. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties jums, kā arī referentam, par to, ka uh, datu apstrādes uh, uzraugam tika dota iespēja eh, izteikt savu viedokli par šo priekšlikumu. Hastings kungs un uh, arī es, uh, mēs abi divi uh, sekojam šai diskusijai ļoti rūpīgi. Šajā jautājumā mums ir jā, jā, jāapstrādā personu dati. Bieži vien arī uh, slimnieku dati, un šie dati ļoti bieži ir jutīgi. Šo datu apstrāde pamatā notiek dalību valstīs, un jau pastāv uh, regulējums. Uh, valstis jau ir izstrādājušas savus uh, likumus, kā arī ir direktīva 95-46. Uh, Mums ir jāuzlabo gan donoru, gan orgānu saņēmēju uh, drošību un veselību. Un, manuprāt, kopumā uh, šis dokuments ir ļoti, uh, uh ļoti uh, atbilstošs, taču atsevišķi priekšlikuma noteikumi ir uh, jāsaskaņo labāk, ņemot vērā uh, iniciatīvas principus. Mēs saprotam, ka no vienas puses ir jārot uh, eh, labs līdzsvars starp pietiekami uh, elastīgu direktīvu, tas ir pasvītrots referentu darba dokumentā, un e, nepieciešamību, ko uzsver Eiropas komi komisija, kā arī e, datu apstrādes uzraugs, e, ka nepieciešama detalizēta politika, e, kurā, e, kurā ir. E, izstrādā, kurai ir sniegtas vadlīnijas pār personas datu apstrādi šajā kontekstā. Runājot par datu konfidencialitāti un drošību, e, ļoti būtu nepieciešams pieņemt eh, skaidrus, skaidru, eh, nepārprotamu, konkrētā valodā formulētu eh, tiesisko ietvaru. Kā mēs uzsveram preses relīzē, kas tika izplatīta 5. martā, datu aizsardzība nav šķērslis ātras, ātras un efektīvas orgānu pārsūtīšanas e, īstenošanai. E, patiesībā datu aizsardzība palīdz uzlabot šī procesa kvalitāti, uzlabo pieejamību, informācijas pieejamību. Daži no mūsu komentāriem, kurus es iekļāvu e, mūsu 5. mārta <clears throat> preses relīzē, atbalsta drīzāk formulējuma izmaiņas, nevis izmaiņas pēc būtības šajā priekšlikumā. Tāpat mēs arī iesakām, pie, iesakām iekļaut direktīvā dažas atsauces uz konkrētiem drošības pasākumiem. Piemēram, eh, kvalitīva riska analīze neatkarīgs audits un citus punktus. Tāpat ir nepieciešams eh, raudzīties nākotnē un ņemt vērā atšķirīgos līmeņus, eh, kā datus var anonimizēt vai veikt tā saucamo pseido anonimizāciju. Sevišķi attiecībā uz uh, jaunu noteikumu izstrādi. Mēs Eh, ar, ar prieku konstatējām, ka priekšlikumā eh, ir pieminēts, ka ir jākonsultējas ar valstu datu aizsardzības iestādēm, vismaz runājot par, da, eh, vismaz jautājumā par datu pārsūtīšanu uz trešajām valstīm. Ļoti svarīgs ir arī 18. pānta 2F punkts kur ir runa pār sadarbību starp kompetentajām iestādēm un valstu datu aizsardzības iestādēm. Uh, šis ir ļoti svarīgs uh, noteikums, jo, kā mēs redzam, datu aizsardzības iestādes saglabā, patur savas pilnvaras personas datu uh, izvērtēšanā, Un noslēgumā es vēlos uh, uh, pateikt vēl, parunā, runāt arī par uh, piekļuves politiku un dažādiem piekļuves scenārijiem šiem datiem. Galvenais komentārs mūsu, uh, pēc mūsu domām ir saistīts ar izsakojamību un anonimitāti. Mēs saprotam, ka priekšlikuma mērķis ir nodrošināt uh, labāku izsakojamības līmeni ar orgāniem saistītai informācijai un veiksmīgu donoru identifikācijas sistēmu. Katrs, uh, katru donoru ir jābūt iespēja izsagot nepieciešamības gadījumā. Un daži formulējumi ir viegli pārprotami. Piemēram, 90, direktīvā 9546 uh, eh, formulējums uh, paredz to, ka ir tādi neidentificējami dati, neidentificējamas personas taču eh, noteikta informācija jābūt pieejamai. Tad šeit mēs nerunājam par pilnu anonimitāti. Datu apstrādes uzrauga atzinumā jūs atradīsiet uh, dažādas komentārus par atsevišķiem uh, pantiem un, uh, um, un punktiem. un mēs gaidām arī citu iesaistīto pušu uh, ieguldījumu. Paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies! Es uh, redzēju, kā Zētinas kundze uh, sociālistu grupas referenti ir iedusies. Vai jūs vēlaties izteikties? Paldies, priekšsēdētājs, un es eh, gribētu pateikties eh, Brepuls kundzei par eh, sagatavoto un mums piedāvāto dokumentu. Es pilnīgi viņai piekrītu, mēs esam strādājuši pie šī jautājuma jau eh, savulaik citreiz, un arī zinu, ka referenti ir strādājis ļoti daudz pie šī dokumenta, un, kā jūs sacīja, dokuments man sagādā lielu gandarījumu. Es domāju, ka šeit mūs sakrīt eh, mērķi šajā direkt, eh, direktīvā uzlabot orgānu pieejamību, uzlabot drošību transplantācijām un padarīt transplantācijas sistēmu pieeja, pie, pieejamāku tiem, kuriem tā ir nepieciešama. Un piedāvātie ja Eh, līdzekļi un mērķi izveidot eh, vienu vai vairākas nacionālās lēmēju iestādes uzraudzības iestādes, attīstīt eh, kopīgas kvalitātes un drošības standārtus, lai varētu autorizēt un piešķirt atļauju saņemt orgānus, mūsuprāt, ir tik tiešām nepieciešama. Tieši tāpat arī ir nepieciešams izveidot izsakojumības sistēmu, kura piešķirtu daudz lielāku drošību un arī nepieciešami izveidot inspekcijas struktūras, jo mums ir pilnīgi skaidri šie jautājumi jāuzlabo, lai varētu nodrošināt arī to ilgspējību. Tāpat arī, manuprāt, ir ļoti svarīga iespēja aizsargāt donorus, lai E, lai tie varētu būt anonīmi donori un tāpat arī e, veidot attiecīgus instrumentus. Es pilnībā piekrītu visiem pasākumiem, kurus mums piedāvā Brepus kundze un kuri ir iekļauti komisijas priekšlikumā. E, protams, mēs tos varētu uzlabot. Es nezinu, vai šajā sasaukumā vai nākamajā mēs varēsim padarīt priekšlikumus mazliet precīzākus un, un koriģētākus. Taču šobrīd es pilnībā piekrītu visam sacītajiem, taču es gribētu norādīt atsevišķus jautājumus, kas, manuprāt, kuros, manuprāt, esmu viensprātis ar Brepulsa kundzi, taču ir atsevišķi jautājumi, varbūt tūkojumā tie nav iekļauti. Es gribētu tos norādīt. Eiropā nav vienotu drošības eh, un kvalitātes standārtu transplantācijas orgāniem, tāpat arī ir atšķirības transplantācijas, eh, transplantāciju apjomā dažādās valstīs ir atšķirīgi. Un tā kā mums šeit ir jābalso par direktīvu. E, kurā šeit tiek minēts, ka tā attiecas uz pārobežu veselības aprūpi, tad es gribētu uzdot e, Bretlis kundzei jautājumu pilnīgi konkrēti, vai viņa piekrīt tam, lai būtu viens izņēmums šajā direktīvā, par kur balsosim rīt, un tas ir temats pār orgānu transplantāciju. Jo, kā es atsīju, šīs atšķirības standartos, kādas, kāda pastāv Eiropā, un atšķirības ar dalībvalstīm padari, novest pie tā, ka mēs nevis problēmu atrasinātu, bet gan to padarītu vēl sarežģītāko, ja pārobežu drošības direktīvā nebūtu izņēmuma attiecībā uz transplantiem. Es nezinu, vai to bija domājis Brepuls kundze, taču No visa ziņojuma vienīgais jautājums, kas atstāja man šaubas, bija šis temats, un tāpēc es gribētu dzirdēt viņas atbildi. Paldies! Gracias. Paldies! Un profesors Adrējas. <clears throat> Uh, vispirms es gribu apsveikt referenti ar labi sastādīto dokumentu, jo jebkura direktīva, kas mūs tuvina kopējam mērķim, tas ir pēc iespējas drošākā veidā palielināt ziedoto orgānu skaitu Eiropā. Protams, ir jāsaprot, ka efektīva orgānu transplantācija nav atkarīga tikai un vienīgi no cilvēka orgānu kvalitātes un drošības standartiem. Nemazāk svarīga ir dalību valstu spēja efektīvi realizēt dažādu orgānu transplantāciju. Šeit man nāk prātā nesen sabiedrību saviļņojuši notikums, kad Latvijā viens jauns cilvēks beidz dzīvu pašnāvībā uzzinādams, ka aknu pārstādīšana, kas viņam bija vitāli nepieciešama, kuru neveic pagaidām Latvijā, nav iespējama ārzemēs, tāpēc, ka viņam nebija finansējuma šīs operācijas izdarīšanai citā dalību valstī Eiropas Savienībā. Šajā sakarībā man gribas uh, lūgt paskaidrot referentei un arī varbūt komisijas pārstāvim, cik lielā mērā, gatavojot visus šos dokumentus, mēs izmantojam citas starptautiskās institūcijas jau ieguldīto darbu transplantācijas jomā, un šeit es tieši domāju Eiropas padomu, kas sev pieņemto konvenciju 1997. gadā Oveido human rights and biomedicine papildus protokolā numur divi runā tikai un vienīgi par transplantācijas problēmu. Un pēc savas darbības šajā institūcijā es atceros to ilgo sagatavošanos periodu šī dokumenta rašanās laikā, kurā piedalījās visu dalību valstu eksperti. Tātad soli pa solim tika risināts daudz problēmas, pie kurām mēs šodien atgriežamies pa jaunu cik lielā mērā mēs varam izmantot, ņemot vērā, ka arī kopiena ir aicināta pievienoties šai konvencijai. Viņi to gan nav pagājām izdarījusi, bet to ir parakstījuši deviņas uh, jaunās dalībvalsts. To ir parakstījuši 11 jaunās dalībvalsts, atskaitot tikai Maltu. Protams, vecās Eiropas Savienības dalībvalsts tikai pusi ir parakstījuši šo konvenciju un atbilstoši šo protokolu. Taču es domāju, ka šādu uh, ļoti svarīgs zinātnisks analīzes kopsavilkumi ir svarīgi atspogļot kaut kur arī mūsu dokumentos. Pagaidām to praktiski es nemaz neredzu. Paldies! Thank you very much. Paldies, profesor Andrēja. Vai vēl kāds grib izteikties par šo jautājumu? Šķiet, ka nē, tāpēc es eh, kā parasti došu vārdu referentie Frīdai Brupasai, lai viņa teiktu noslēgumu piezīmes. Uh, paldies! Un paldies uh, Mirko kundzēna komisijas, kā būtu Reli kungam no Eiropas datu aizsardzības biroja, kā arī maniem kolēģiem, kur izteicās. Komentējot Bruko kundzes teikto, varbūt es varētu piebilst tad, kad viņa runāja par par papildinājumiem Eh, direktīvas mērķos attiecībā uz transplanta eh, atgrūšanu, jo reizē ir cilvēki, jo ļoti bieži ārstiem uh, ir tiek lūgts pārskatīt jau izmantotās metodas, lai novērstu orgānu atgrūšanu. Kad runa ir par orgāniem eh, kā tādiem, tad to, eh, to eh, paredz, nu, nosacījumi šajā jomā paredz farmaceitikas tiesību akti. Runāju atbildot Botarēlu kungām, um, priekšsādētājiem, man ir daži jautājumi. Savā dokumentā viņš runā par uh, pārpratumiem, kas rodas starp diviem terminiem - izsakojamība un anonimitāte. Varbūt mums vajadzētu ziņojumā vairāk runāt par šiem diviem terminiem un precizēt tos, jo anonimitāte pirmkārt ir paredzēta attiecībām starp donoru un orgānu saņēmēju. Tas tik lielā mērā neatiec uz vāras iestādēm vai iesaistītajām valdībām vai arī visu procesu kā tādu. Tieši tāpēc mēs nesaskatām šeit um, anonimitātes nepieciešamību. Orgāni, orgāniem jābūt izsekojumiem. Kad mēs runājam par izsekojamību, ko var īstenot varas iestādes, uh, tad mums liekas, ka vajadzētu pilnīgai anonimitātei starp donoru un orgānu saņēmēju. Tātad tā, uh, dats var izsekot tikai varas iestādes nepieciešamības gadījumā. Uh, 21. punktā tiek uh, ieteikts, ka ies, uh, izsakojamības jomā ir nepieciešama sava veida netieša identifikācijas sistēma, taču es īsti nesaprotu, uh, ko referents ir domājis ar uh, šo neid, uh, neid, neidentificējumu sistēmu. Tad savā dokumentā jūs runājat par nepieciešamību, ka jāspēj identificēt orgānu saņēmējs. Arī komisija uzskata, ka ka šī, šīs direktīvas mēķos neietilpst saņēmēja identificēšana. Tad mums ar to patiesībā nav jānodarbājas jānodarbojas. Paldies Nuso kundzei par papildu informāciju un par eh, jūsu eh, ieteiktajiem jautājumiem eh, attiecībā uz rītdienas debatēm un balsošanu. Tri, rītdien mēs uh, balsosim par pārobežu veselības aprūpi, un es domāju, ka šos, šis jautājums interesē arī citus uh, kolēģus. Varbūt referenta kungam vajadzētu. Eh, vajadzētu, eh, nevajadzētu iekļaut uh, uh, orgānu, uh, orgānu uh, transplantācijas jautājums šajā uh, direktīvā atstāt to rītdienas diskusijai. Paldies Andrēsa kungam uh, par viņa interesanto uh, viedokli, kā arī komentāriem uh, par Eiropas padomas dokumentu. Cik man zināms, eh, komisijas dokumentā ir eh, atsauce uz šo Eiropas padomas dokumentu. Visa informācija un dokumenti, kas šobrīd ir pieejami un kas varētu būt noderīgi šajā procedūra, šajā procedūrā, noteikti, eh, noteikti būs pieejami, un mēs varēsim ar tiem iepazīties un eh, par tiem diskutēt. Lielas paldies visiem par jūsu eh, ieguldījumu. Un es ceru, ka mēs par šo tematu varēsim padiskutēt vēlāk. Paldies! Lielas paldies, saka priekšsēdētājs. Jūs uzdevāt jautājumus vēl būtu relikungam. Būtu relikungs Vai jūs esat gatavs atbildēt tagad, vai jūs vēlaties saņemt atbildes tagad, ja varbūt jūs labāk dosiet atbildi rakstiski? Jūs tagad vēlaties runāt. Mums ir gana laika, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsādātāji. Es pilnībā piekrītu tiem komentāriem, ko izteica referenta respektīvi šī slepenība un konfidencialitāte attiecībā uz attiecīgu informāciju, tai jāpastāv starp donoru un orgānu saņēmēju. Mums savukārt pilnai izsakojamībai un pieeja informācijai un datiem jātop nodrošinātāji kompetentajām varas eh, iestādēm. Uh, nepieciešamās kontrolas, jo man tas ir tieši tas, ko mēs vēlamies panākt. Un tieši tā iemesla dēļ mēs vēlamies svītrot vienu no eh, priekšlikuma pantiem, respektīvi tas ir 17. pants, jo šai 17. pantā, diemžēl, tiek runāts par anonimizēšanu. Es jau savā iepriekšējā uzstāšanās reizē teicu, ka šie de dati tiek ietvērti jau 95. čērsvjota 48. direktīvā. Un šajā direktīvā ļoti skaidri uzsvērts, ka pastāv atšķirība starp informāciju, kas saistīta ar neidentificējamu, jeb neidentificētu privātu personu, un gluži otrādi informācija, kas tiek uzskatā, uzskatīta par tiešām anonīmu. Šajā gadījumā mēs nerunājām par pilnībā absolūti anonīmu informāciju. Nē, šeit mums nepieciešams palielināt uh, pasākumus, stiprināt pasākumus, harmonizēt pasākumus dalībvalstu līmenī, kas ļautu nodrošināt striktāku konfidencialitātes politiku. Tomēr uh, neno, nepanākot datu anonimitāti. Mēs nedrīkstam likt šķēršļus, piemēram, pārobežu datu izsekojumībai un piekļuvai nepieciešamai informācijai. Turklāt pastāv risks, ka šādā veidā nevarēsim nodrošināt donoru veselību, tad radīsies šķēršļi. Un domājam, ka nekāda cita veida iemesli šeit nevar tikt izmantot. Tātad izsakojamība ir tas princips, kas faktiski ir pretrunā ar reālu, faktisku anonimitāti. Un tāpēc mēs eh, nu, nav jau tā, ka mēs vēlamies samazināt datu aizsardzības līmeni. Nē, nē, mēs vēl vēlamies atbalstīt papildus šo datu aizsardzību un stiprināt kopējo vēsti, kas izriet no priekšlikuma. Uh, bet pilna anonimitāte šeit nav pieņemama. Tātad šeit ir vajadzīga pilnīga, strauja informācijas plūsma, kas ir pilnībā droša. Otrs jautājums priekšādātāja kungs. Tātad te bija komentārs, kur tika runāts par vienu no dažādiem šiem kodif kodificēšanas uh, pasākumiem. Uh, kas varētu ļaut attiecīgai varas iestādēji gūt piekļuvi informācijai. Dažādās pakāpēs, un nu, tad tiks dažāda pakāpju pieeja varētu tikt nodrošināta. Nu, piemēram, varētu būt zināma vēra atslēga, jeb pārole, jeb cita veida kodificēšanas sistēma, kas ierobežot pieeju. Un svarīgi piemēram, šeit tas, ka mēs grasamies pieņemt Eiropas kodificēšanas sistēmu, kuras ietvaros pilna piekļuve informācija, kas, informācija, kas saistīta ar identificētu personu, e, notiks tikai tai gadījumā, kad tas ir absolūti būtiski un nepieciešami, ne tikai procedūras ietvaros, bet arī uh, Eh, konkrētās kontrolas vajadzībām. Tātad tas ir tas iemesls, kura dēļ mēs vēlam šeit, vēlamies šeit vērst skatu uz nākotni, lai ņemt vērā jaunās tehnoloģijas, ne tikai kodificēšanas jomā, bet arī dažādu veidu alternatīvu sistēmu meklēšanas jomā, kas ļautu iekudēt informāciju un kas varētu arī nodrošināt pilnu piekļuvu informācijai tajos gadījumos, ka tas tiešām ir nepieciešams. Lielas paldies, saka priekšsādātājs. Paldies, līdz ar to šo darbu kārtības punktu būsim noslēguši. Un varam pāriet pie nākamā, ja piektā darba kārtības punkta. Un tas ir jautājums par uzturvērtībām. Un te gribētu dot vārdu Aukenes kundzei. Tātad jautājums numur 2009 čāsvītra 03. Un Satur Hasī ir otra, kas sagatavoja jautājumu. Liels paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, izsakos eh, kolēģi vārdā, kurš nevarēja būt klāt, taču mēs vēl no komisijas neesam saņēmuši priekšlikumu projektu par to, kā šie vērtējumu attiecībā uz veselību figurētu e, pārtiks produktos. Mums tik solīts, ka šādi noteikumi būs, un mēs tos gaidījām jau janvārī. Un šajā sakarā es gribētu uzdot jautājumu komisijai, vai ir tiesa, ka ir sagatavots un izteikts priekšlikums. E, to būtu sagatavojis Barozo kungs, un Šis priekšlikums tika piedāvāts tautas partijas priekšsēdētājiem un nevis eh, mūsu komitejas priekšsēdētājiem. Tas, man liekas, vismaz jocīgi kā darba veids. Tātad šajā komunikācijā norādīts, lai pārtikas eh, lauksaimniecības eh, rūpniecība sniegt saņemtu labvēlīgu atbildi no komisijas un Barozo paziņoja, ka ir jādara izņēmums attiecībā uz pamatpārtikas produktiem. Uh, Tādēļ ģādi varētu nosaukt pienu, maizi, augļus. Kā veselībai e, noderīgs, neatkarīgi no tā, cik tie satur cukuri, cukurus, e, taukus un sāļus. Un es gribētu dzirdēt no komisijas mutes, vai tik tiešām šīs atkāpes šie, un izņēmumi ir, ir bijuši paredzēti, izziņoti un treškārt jautājums par e, grieztiem limitiem, e, ierobežojumiem, tās ir baumas, bet vai tik tiešām ir tiesa, ka izstrādājumi brokastīm, kas e, satur 25 gramus cukurus 100 gramiem, vai tos var saukt par veselībai noderīgiem un šķiedrām bagātiem, neminot to faktu, ka tie satur 25% cukuru. Lūk, mēs negribētu aizliegt tādu vai citu pārtiks produktu, protams, taču mēs vēlētos, lai patērētājs saņemtu skaidru, pareizu un ticam informāciju, kas arī bija iekļauts mūsu priekšlikumā, mūsu lēmumā, un mēs ceram, ka e, e, komisija nekavēsies ar atbildi. Un tālāk, vai ir tiesība vai taisnība, ka, e, ka notiks izņēmumi ar atsevišķiem pamatproduktiem, un vai ir tiesa, ka e, šī regula būs tikpat vaļīga, tas nozīmē, vai būs vēl aizvien tikpat daudz iespēju melot patērētājiem kā šobrīd. Paldies, priekšsēdētāji! Lielas paldies, saka priekšsādātājs, komisijas pārstāvis, kas atbildēs būs Maturakis kungs. Vai tā ir? Jā, ļoti labi. Lūdzu, jums vārds. Un pēc tam varēsim nodoties viedokļu apmaiņai. Thank you. Uh... Liels paldies, priekšsādātāji. Gribu pateikties arī deputātē par uzdoto jautājumu. Komisijas dienesti ir strād, joprojām strādā pie īstenošanas pasākumiem, kas saistīti ar informāciju par uzturvērtībām. Kopš regula sākās stājās spēkā, un tas ir nu jau kāds brīsniņš. Lai to panāktu, pirmais solis bija izpildīt komisijas priekšlikums. E, komisija prasīja atzinumu no pārtiks nekaitīguma iestādes. Šis atzinums tika sniegts 2008. gada janvārī Kopš tā laika komisija ir noturējusi virkni sanāksmu ar dalību valstu pārstāvjiem, ar ieinteresētajām pusēm, eh, apspriežot potenciālos šos uzturvērtību profilus, testējot reālo īstenošanas spēju, samērīgumu, ņemot vērā to, kāda kriterija noteikti regulā. Šis jautājums ir ticis apspriests virknē komentāru, virknē korespondences un ir saņēmis arī būtisku politisku interesi visaugstākajos līmeņos. Diskusijas, jāsaka, joprojām turpinās komisijas ietvaros un dienestos. Un pasākumu, pasākumu projekts līdz ar to vēl nav gatavs. Nevaram jums to vēl iesniegt, diemžēl. Nevarēsim to izdarīt līdz jūnija vēlēšanām. Tie būs gatavi tikai pēc tam. Tātad tas būs skatāms nākamā sasaukuma laikā. Komisija nāks klajā ar priekšlikumu, kurā būs ņemt vērā ļoti būtiskā atsevišķo pārtikas produktu, ja pārtikas produktu kategorija loma, kas veido šos pamatproduktus, pamatelementus uzturā. Šajā kontekstā un saskaņā ar iespēja noteikt atvieglojums, jeb atlaides, ko paredz regula, tādu pārtiks produktu kā, piemēram, maize, dārzeņi, augļi, gaļa, piens, olas un e, tradicionāli maizes produkti tiks izslēgti no šo uzturvērtību regulējumu aptvērumu šobrīd. Turklāt atsevišķiem pārtiks produktu kategorijām, piemēram, gaļas produktiem un sieriem, jo šai gadījumā te ir jānodrošina e, atšķirība, tātad gaļa kā tāda un gaļas produkti, tas ir divas atšķirīgas lietas. Tātad arī šādām atsevišķām produktu kategorijām, kā gaļas, e, ka, gaļas izstrādājumu sieriem, tiks pievērst īpašu uzmanību, lai pārliecinātos, ka tradicionāli ražotie pro, produkti var turpt, turpināt tātad tikt ražoti, ne, ne, ne, neapšābot šos uzturvērtību profils un tam līdzīgi. Tātad šādā veidā priekšsādātāja šo uzturvērtību profilu aptvērums lielāk vairāk pievērsīsies pusfabrikātiem, pārstrādātajiem produktiem, kas veido būtisku uzturvērtības uzturdaļu. Un no nodrošinot, protams, arī iespēju, teiksim, nodarboties pārtiks industrijā novatorismu un jaunas gudrojumiem, nav tādiem jauniem produktiem, kas beig beigās tomēr var nākt par labu patērētājiem. Komisija uzskata, ka uzturvērtības profilu princips, kas par ko tika īstenots arī plašas debatas, uh, un tas arī ļoti labi atspoguļojas rezolūcijā, ko pieņems parlaments un ko apvienojas padomi, ir ļoti svarīgs. Un tāpēc mēs centīsimies iesniegt šos pasākumu projektus, kas būtu tādā veidā, kas būtu atbilstīgi regulai. Nu, kas būtu arī samērīgi pēc sava rakstura, ņemot vērā, kāda tad ir šo pasākumu kopējo mērķi un to iespējamā ietekme uz komercdarbību. Te man jānorāda priekšādātāja kungs, ka informācija par uzturvērtību, šī uzturvērtība profili netiks nodot kā tādi patērētājiem. Paziņojums patērētājiem par uzturvērtībām, kas atrodas konkrētajā produktā, parasti tiek sniegts izmantojot attiecīgās uzturvērtību etiķetes, un par to būs atšķirīgi e, priekšlikumi izstrādāt attiecībā uz patērētāju aizsardzību. Ja Un e, šis jautājums tiks tālāk apspriests pēc tam, kad tiks pieņemts lēmums e, parlamentā par šo pirmo daļu. Tātad tas tāds svarīgs precizējums, ka tās divas atšķirīgas lietas. Uh, jo patērētāji šos uzturvērtību protu, profilus kā tādus faktiski neieraudzīs, tie nebūs uzlikt uz produktiem. Šos profilus mēs veidosim tāpēc, lai, piemēram, atsevišķi produkti varētu, nu, tikt pasniegt ar kaut kādu informāciju, tātad uzstājot, ka viņi, piemēram, veselīgi vai neveselīgi uz etiķetes, bet, eh, un tam jāaiziet no šīs uzturvērtības protu profila, bet viss šis uzturvērtība profils tomēr uz produkta, uz etiķetes neparādīsies. Un tāpēc, jā, te es gribētu pieminēt vēstuli, ko Barozo kungs nosūtīja un ko jūs te komentārā arī pieminējat, nu es nevarēšu šo jautājumu komentēt, diemžēl, par to, kāpēc viņš to nosūtīja Eh, kā tas viss tika komunicēts. Es ceru, ka jūs saprotat, tas nav manā kompetencē. Paldies. Paldies, saka priekšsādātājs. Nu tā tad, man ir divi runātāji pieteikušies. Korbei kundze un uh, eh, Berens kundze, lūdzu, došu jums arī vārdus tagad. Dank u wel, eh, voorzitter. Uh, uh, dank ook. Paldies, priekšsādātāji. Paldies gan Aukens kundzei, gan arī Hācī kundzei. Es pilnībā atbalstu šo mutisko jautājumu un paldies, protams, komisijas pārstāvim arī par atbildi. Bet jāsaka, es gribu uzdot tomēr papildu jautājumus. Nu, pirmām kārtām par šo politisko procesu. Pirms pāris gadiem pieņēmām tādu vispārēju tiesību aktu par pārtiku un pārtiks produktiem. Tas bija ļoti nozīmīgs tiesība akts, un viens no diskusiju tematiem toreiz bija, runa, bija runājot par drošību un patiks nekaitīgumu. Mēs runājam, ka nepieciešams tātad tā daudz racionālāk pieeķim jautājumam. Un ne, ka mums nevajadzētu to darīt tādā politiski emocionālā veidā. Nu, protams, ka pārtika ir būtisks emociju avots, tas ir ļoti svarīgs uh, punkts mūsu ikdienas dzīvē, un mums ļoti labi, ka izdevās izveidot šo epni, jeb Eiropas pārtiks nekaitīgumu iestādi pārmā, bet tagad, kad sākusies šīs diskusijas par eh, uzturvērtības profiliem, lūk, atkal emocijas sit augstu vilni. Un jāsaka, tas notiek visaugstākajos politiskajos līmeņos. Barozo kungs patiešām arī jau sācis nodarboties ar šiem jautājumiem. Vai tad tiešām mēs šeit neejam pa kaut tādu nepareizu taciņu atklāt sakot, vai tad mums nevajadzētu šo jautājumu atstāt vienkārši epni ziņā, lai viņi, mēs taču tāpēc vispār šo iestādi nodibinājām. Un tādā veidā mēs varētu tad attiecīgi racionālā objektīvā veidā noteikt šos uzturvērtību profils, nepaļaujoties nekādu veidu politiskiem lobbyiem. Otrām kārtām Es uzmanīgi klausījos gan jautājumu, gan atbildi par izņēmumiem, kas tiktu nodrošināti, piemēram, olām, pienam, um, zivīm un gaļai, tīpaši tradicionālajiem produktiem. Bet man, godīgi sakot, jāsaka, ka svarīgi paturēt prātā, ka mums ir vajadzīgi šie uzturvērtību profili, un tas nepieciešams tāpēc, ka vēlamies izvairīties no maldinošām uh, prasībām, respektīvi informācijas par ves produktu veselīgumu, tādiem produktiem, kas faktiski nav veselīgi. Un tas ir jāpatur prātā, tāpēc mums ir vajadzīgi šie profili. Paturiet lūdzu prātā un izdariet, izdariet arī attiecīgus secinājumus. Ir ļoti daudz tradicionālo produktu, kas tiek izslēgti no šīm prasībām par uzturvērtību profiliem. Uh, Un, ja tas tā notiks, tad šie produkti savukārt nedrīkstēs nākt klajā ar nekādiem uzstādījumiem un uh, apgalvojumu, ka tie ir vai nav veselīgi. To viņi nedrīkstēs vairs darīt. Un tā doma ir tāda, ka, piemēram, uh, olas, gaļa un citi produkti, kam tiek nodrošināti izņēmumi, vairs nedrīkstēs uz etiķetēm izteikt nekādu veidu apgalvojumus par veselīgumu. Pagājuši gadu, kad runājām par uzturvērtību profiliem, uh, Mēs gribējām, lai tas netiek, jūs teicāt, ka šis uzturvērtība neprādīsies etiķetēs patērētājiem, nu man liekas, ka ļoti žēl, jo ir taču kaut kāda minimālā, minimālās veselības prasības visiem produktiem, un es domāju, ka te vajadzētu piestrādāt pie šī jautājuma. Ir arī patērētājiem jāsaņem informācija un pilnvērtīga informācija par minimāliem kvalitātes standartiem tiem pārtiks produktiem, ko viņi ēda. Es domāju, ka mums vajadzētu šeit spēlēt daudz aktīvāku lomu šādas informācijas paziņošanā. Domāju, ka tam vajadzētu būt daļai no debatēm par uzturvērtību profiliem. Nu, tādi ir mani papildus jautājumi, un paldies par jūsu prezentāciju. Uh, paldies, Dagmārā Rodberenti, jums tiek dots vārds. Paldies, uh, priekšsēdētāji. Es vēlētos atgriezties pie pamatojuma šai e, likumdošanai, kāpēc tāda ir vajadzīga. Lai runātu par pārtiks profilu, par uztur profilu, to, tas nebūtu tas, ko sacīja Korbekundze. Šeit nav runa par to, ka tiktu teikta patiesība, kas ir labs vai kas nav labs veselībai. Ja apgalvojumi attiecībā uz uzturvērtību ir patiesi vai nepatiesi, tas nebūtu no viens un tas pats. Piemēram, ja Es uzskatu, ka kāds pārtiks produkts ir noderīgs eh, pret aizcietējumiem, lai veicinātu asinsriti vai lai samazinātu holesterīnu līmeni. Tad ir tomēr jāzina, ka šī īpašība piemīt uztur eh, produktam par visiem simt procentiem. Bet, ja šis eh, uztur produkts ir ar ar kādu uh, pozitīvu uh, uzturvērtību, bet tajā pašā lai, eh, laikā ar paaugstinātu sāls saturu vai paaugstinātu tauku saturu arī tas man ir jāzina. Un es domāju, ka tas nebūtu nav viens un tas pats, ka, teiksim, paziņot ult kumelītis ir noderīgs, lai, ja jūs vēlaties uh, pavadīt mierīgu nakti, labi gulēt naktī, ka tās ir nomierinošas. Lūk, es. Uh, Neizteicos tad, kad bija runa par uh, eh, uztura profiliem, jo es nevarēju izveidot saiknes starp abām šīm lietām, un es arī šobrīd nevaru saprast, kam tad ir nepieciešams šis uztura produkts. Un uh, pārtiks drošuma aģentūra arī nav izveidota, lai sagatavotu likumdošanu. Tā tika izveidota tāpēc, ka tāda bija mums vajadzīga. Taču aģentūra ir strādājusi uh, ilgus gadus pilnīgā, pilnīgā tumsā. Nu, un es ļoti labi atceros, ka tad, kad pārtiks drošuma aģentūras direktors ieradās pie manis, es viņam jautāju, bet šie uzturvērtību profili, kā jūs gatavojaties to izstrādāt, un viņš man atbildēja, ja jūs mums to uzdosit, e, mūs pilnvarosit, tad mēs tiksim ar to galā. Tagad ir ieviekta, ieviestā jauna direktore, iecelt jauna direktore, kura strādā pie šiem jautājumiem varbūt vēl vairāk, vai es vienkārši mēģinu izprast, kas tad īsti notiek. Ir aptuveni 200 Eh, dažādu eh, kukurūzas eh, pārslu šķirņu ar atšķirīgu cukuru un sāļu saturu. Labi, teiksim, vairāk ir cukuru nekā sāļu šajās kukurūzas pārslās. Kuras tad ir tās labās un cik daudz tās satura? Vai mēs tagad veidosim tabulu ar visām 200 atšķirīgajām sugām un tad noteiksim, nu, kura tad ir tehniski labākās pārslas un, un cik, kāds ir vislabākais līmenis? Vislabākais ir nulle, bet vai tas ir iespējams? Es ļoti bieži e, piekrītu Mačudakis kungam un Dēgā Sanko. Mēs esam e, ilgi strādājuši un sastrādājušies pie dažādiem likumdošanas jautājumiem, bet šī likumdošana ir vienkārši slikta. Tā ietver daudzas kļūdas. Komisārs Bērns divas nedēļas pēc likumdošanas publicēšanas nosūtīja, viņam bija jānosūta, vēl viens paziņojums par mītiem un nepatiesībām šīs likumdošanas sakarā, un es domāju, ka tas nebūtu vispareizākais veids, kā strādāt. Lūk, šeit nav runa par to, ka mēs cīnāmies pret pārtiks drošumu aģentūru, ne arī mēs vēlamies apgrūtināt darbu komisijai, bet mēs vienkārši vēlamies no, izprast, kas tad ir noderīgs un kas nav noderīgs. Komisija piedāvā komitoloģijas procedūru labi, taču, manuprāt, mums ir vienkārši nepieciešams godīgs sākuma punkts, kā jau to piedāvāja Hacidakis kungs. Sākotnēji visi. Mm, E, olīveļas produkti satur 100% taukvielu. Ko, bet tas ir pilnīgi normāli. Ko tad, bet ko tad mēs darīsim ar lineļu, ar apšeļu? Uh, Un eh, visas tradicionāli pārtiks produkti, kas nav, iefas, eh, kas nav fasēti, vai mēs nodarbosimies tikai ar tiem, kas ir fasēti, vai, vai tādu likumdošanu mēs vēlamies veidot Eiropas Savienībā. Macidakis kungs jau mums norādīja saprātīgu sākumu punktu, norādot, ka jābūs uh, eh, atbrīvoģumi, izņēmumi. Es gribētu piebilst vēl pāris vārdus šajā sakarā, jo mēs runājam par. Uh, uztura profilu. Šeit nav runa par aizliegumiem, šeit nav runa arī par marķējumiem, par etiķetiem. Šeit ir runa par to, ka tiek izveidota saikne starp šiem apgalvojumiem attiecībā uz veselību un atšķirīgām dažādām īpašībām, kādas eh, piemīt pārtiks eh, produktam. Un Eiropas parlaments izlēma, ka ja daļa no uztura profila netiek eh, respektēta, tad piemēram, norādot pilnīgi skaidri, kā ir augsts cāls saturs, vai cukursaturs, vai taukvielas saturs, tad tomēr, manuprāt, ir ļoti nozīmīgi paziņot to, kas tad var notikt ar pārveidoto produktu, bet pārtiks drošuma aģentūra ziņojumā un jūsu ziņojumā. Es, eh, es no tos izlasot godrāks ne, nevarēju palikt. Vai jūs runājat par kategorijām, kas attiec uz visiem jogurtiem tagad? Es varbūt esmu eh, pie, varbūt es esmu pārāk stulba, bet kā tad jūs eh, veidosit eh, šos, šīs atsauces, eh, piesaistot konkrētiem produktiem, vai jūs ņemsit vērā zinātnieku atzinumus, nu, lūk, viens jogurts ir labs jogurts, ja tur ir tik un tik tauku satura, teiksim, viens procents tauku jau tas ir daudz, priekš manis savukārt mans vīrs, kas, kas ir daudz slaidāks nekā es, var dzert jogurtus ar 3, 5, 10 procentiem tauku satura. To Tātad kādā veidā tad jūs samierināsit visus šos dažkārt pre, e, pretējos mērķus? Paldies, un tagad otrā kārta. Man kan sige tak til kommissionen for svaret. Jā, es gribētu pateikties komisijai par šīm atbildēm kas e, zināmā mērā apstiprina jau baumas, ko es dzirdēju. Tas nozīmē, ka tas, ko mēs domājam, arī tā notiek. Un ja viss ir e, tik sarežģīts, kā to, pie, kā to prezentē Dagmāra, tad tas nozīmē, ka mums paliek ļoti maz laika. Vai tik tiešām šie jautājumi ir tik sarežģīti, lai varētu iegūt informāciju attiecībā uz uzturu e, profilu? Vai nevarētu e, gūt skaidru, precīzu atbildi par par to, ka par šā, tādu vai citu e, produktu nevar būt apgalvojumi, ka tas ir veselībai noderīgs vai veselīgs īpašs produkts, ja tā tas nav, piemēram. Norādīt, ka šis produkts ir labs, e, tas ir, ir e, ļoti daudz, ļoti daudz satur šķiedru, bet ja tajā, tajā pašā laikā tik daudz cukuru, tad vai tik tiešām viņš ir ļoti noderīgs veselībai. Es domāju, ka ir uh, jāgaida, ko tad mēs dzirdēsim no komisijas, taču jāpasvītro, ka mēs ļoti uzmanīgi sekojam it visam, kas tad īsti notiek, jo mēs visi apzināmies, ka, ka ir svarīgi, lai patērētāji varētu saņemt derīgā laikā informāciju par to, ko tad satur pārtiks produkts, kur patērētājs lietos uzturā, un lai nebūtu tādu apgalvojumu, kas varētu maldināt. Lūk, Mēs aicinām komisiju paturēt spēkā to, ka komisija atstāja politiski neitrālus noteikumus attie tajā, kas attiecas uz, uz to vai citu, e, ka tā savus atzinumus nosūta parlamentam kopumā un nevis kādai tikai komis, e, grupai. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs manā sarakstā ir Hadzība. Lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka mēs visi piekri, piekrītam, ka uh, cilvēkiem ir jāsaņem veselīga pārtika un veselīgi produkti. Lai, un patērētājiem jābūt ļoti labi informētiem, kā arī varas iestādēm jānodrošina uh, šī veselīgā pārtika. Tāpat ir apsveicami, ka mēs vēlamies samazināt pārmērīgu taukainas pārtikas pat, patēriņu. Uh, un ka mēs vēlamies kontrolēt šo problēmu. Barības vielu profili un apraksts tomēr negarantē, ka pārtika ir veselīga. Atbildot Dagmāra uh, kundzei, kādus zinātniskus pamatojumus uh, komisija izmanto šo pārtikas profilu izstrādē? Uh, Cik mums zināms, tad ir tikai divi vai trīs uh, informācijas avoti. Piemēram, svaigi, svaigi dārzeņi un augļi uh, paildzina jūs dzīvi, palīdz izvairīties no vēža. Tad viedokļi ir ļoti atšķirīgi, un um, mēs varam ļoti dažādi interpretēt dažādus produktus. Tāpat ir jāņem vērā fakts, ka Eh, tas, ka mēs zinām, eh, kādas ir produktu uzturvielas, eh, tas nav īsti pietiekami, jo svarīgi ir atsevišķu sastāvdaļu kombinācija un iedarbība, kā arī proporcijas, kas noteiks, vai produkts ir veselīgs vai nav. Un visbeidzot, mēs runājam par, par to, kā, kā pasniegt informāciju racionālam patērētājam. Uh, taču patērētāji neizlem, ko kādu pārtiku pirkt racionāli. Ļoti bieži patērētāji to dara emocionāli. Un es nezinu, vai komisija ir veikusi arī kādus psiholoģiskus pētījumus, piemēram, kāds, kāda veida marķējums, kāda elementi ietekmē patērētāju izvēli par labu konkrētiem produktiem. ļoti bieži, eh, ja jo vairāk eh, jūs kādam teiksiet, ka tas ir eh, neveselīgs, tad jau vairāk cilvēki to pirks. Jūs runājat par ideālu, racionālu patērētāju. Es gribētu zināt, kā komisija mm, cīnīsies pret šo fenomenu. Kā, un, kā komisija pasniegs informāciju šādiem racionāliem patērētājiem un kādu informāciju tā izmanto savos uh, atzinumos. Paldies! Paldies! Un nākamais runātājs ir Nāta Zemkundze. Lūdzu, jums vārds. Dank, Herr Vorsitzender. Ich muss mich entschuldigen, dass ich so spät bin. Ich habe ein bisschen länger auf die Auto. Liels, liels paldies! Liels paldies! Es biju nedaudz eh, iestrēgusi. Uh, satiksmē uz lielceļa varbūt nedzirdēju visu, kas sākumā tika teikts. Es ienācu tikai tad, kad Rods Berenskons runāja, ja viņas pēdējā teikuma izklausījās, nu, ļoti pamatot. Man patika, un pēc tam dzirdēju Rihards Zēber teikto. Nu, tad, tad par to, vai kāds pārtiks produkts ir veselīgs. Atminos, ka tad, kad šīs debats aizsākās, tad es uzdevu jautājumu komisijai, kā tad ir situācija, piemēram, ar augļiem. Vai ir tādi augļu tipi, piemēram, kas ir, taču tādi augļi, kas ir saldāki, kuros ir vairāk cukuru, un vai līdz ar to tādā gadījumā tiks apdraudāts šis te apgalvojums, ka augļi ir veselīgi? Un nu, es toreiz runāju, nu tā, nu varbūt netik ļoti no sirds pavisam, bet toreiz atceros, ka komisija teica, komisija teica nē, nē, nē, no tā, no, pie tā mēs gan nenonāksim. Ir tādi augļi, kuros ir augsts cukuru sastāvs. Nu, varbūt nākamā mēs neresim vairs teikt, ka lūk, arī šī augļi ir veselīgi. Un tāpēc priecājos, ka esam. Nu, pavirzījušies uz priekšu, esam saņēmuši arī atsevišķus grozījumus, piemēram, no zaļajiem, kas apgalvo, ka ir mainījuši savu viedokli par virkni produktiem, piemēram, attiecībā uz viņu ūdens saturu, cukuru saturu un tam līdzīgi. Nu, tā vismaz rezultātā mēs esam redzējuši, cik šī informācija var būt maldinoša, cik dažādā veidā to iespējams pasniegt, cik maldinošas idejas iespējams prezentēt. Bet es atzinīgi vērtēju to faktu, ka tiek nodrošināt arī zinām izņēmumu šiem noteikumiem, tīpaši tad, kad runājam par konkrētu pārtiks produktu izvērtēšanu par šīm sliekšņu vērtībām, piemēram, sālim, taukiem un cukuram. Es vienmēr esmu teikusi, ka mums jāsturs ļoti piesardzīgi, it īpaši tad, kad runājam par eh, tādām pamatprecēm, kas uh, eh, izmantojams ikdienas uzturā. Nu, piemēram, maize. Mums jau sen ir bijušas diskusijas ar komisiju par šiem jautājumiem. Protams, ir ļoti dažādi maizes veidi, maizes izstrādājumi. Baltmaize, rupmaize, Dienvidē Eiropā pavisam cita tipa maize, Ziemeļa Eiropā ir šī rupmaizes tipi. Un atceros ka bija diezgan uh, daudz un dažādi pārsteigumi šai ziņā. Es nemaz nebiju informēta par visiem tiem maisa veidiem, kāda vien vispār pastāv. Un tas ir tikai normāli, jo, protams, ka taču tik ļoti dažādi pārtiks produkti Eiropā ir reģionālā specifiski. Mēs nevaram būt informēti par pilnīgi visiem pārtiks produktiem. Un es domāju, ka ir produkti, kas, piemēram, ir daļa no mūsu kultūras, reģionāli specifiski kultūra, kultūras mantojums simtiem gadu mēs ēdam katrs kaut ko citu, un katram kaut kas garšo pavisam cits, katrā reģionā ir cita, uh, citi ēdieni, ir, protams, bijušas pārmaiņas, ir bijušas uh, rūpnie, rūpnie industrializācija notikusi. Un problēma veselības jomā, protams, ir jādara, bet nedomāju, ka pārtiks etiķetēm, marķējiem mēs varēsim kaut ko te panākt. Mums ir vajadzīgs informācijas kampaņas, manuprāt, vairāk izglītības skolās mums vajadzētu, piemēram, iesaistīt vecākus šai darbā, tā lai jaunāki vecāki arī ir labi informēti par pārtiku, par uzturvērtībām. Un tas ir mūsu kā Eiropiešu darbs. Mums ir jāzina, piemēram, kas tiek audzēts mūsu pašu valstīs. Uh, Nu, domāju, ka šī te uzturvērtības un, piemēram, dažāda veida apgalvojumi par produktu veselību ir jautājums, par kur sākām runāt, tāpēc galvenokārt, lai nebūtu, ne, lai patērētājiem netiks sniegt maldinoša informācija. Tā bija toreiz galvenais. Tas bija galvenais komisijas pamatojums. Kopš tā laika ir kļuvis ar vien skaidrāks, ka tas vairs nav jautājums tikai un vienīgi par maldinošu informāciju, bet gan par iedzīvotāju izglītošanu pārtiks, jo man tas ir kļuvis par mūsu galveno mērķi. Tātad patērējiem jābūt labāk izglītotiem par to, ko viņi ēd. Reizēm šī informācija, ko patērētāji saņem, nav pilnvērtīga, nepareiza, un efekts attiecīgi arī ir bijis adekvāts. Ja, nu, piemēram, ir tādi produkti, kas ir ļoti veselīgi, bet kur izmantošana ir samazinājusies, tāpēc, ka nav pietiekams informācijas, bet mēs nevaram. Eh, nevaram, piemēram, iet pret zinātnisku informāciju. Zinātnieki saka, ka nē, tā nedrīkst darīt, nedrīkst uh, rīkoties. Mēs taču nevaram mainīt, piemēram, eh, cilvēku ēšanas paradumus, uzliekot kaut kādus marķējumus uz pārtiks produktiem. Ir jāskatās daudz citādāk. Nav, nevar pateikt tā, ka viens produkts tagad visiem ir kaitīgs. Ir jāskatās, tas viss ir atkarīgs no vecuma, no no miesas būvis, no dažādu veidu citiem aspektiem, kā jau teicu, turklāt jāņem vērā arī reģionālās atšķirības. Es domāju, ka šajā gadījumā mēs varam runāt tikai un vienīgi par tādiem ļoti vispārīgiem iedalījumiem, jo reģionāli tāds aspekts vien jau liecina par to, neko divi, ka neko divi daudz mēs šajā lietā izdarīt viss nevaram. Un tāpēc domāju, ka mums vajadzētu šo jautājumu varbūt atstāt epnī ziņā. Domāju, ka svarīgi, lai parlaments, protams, īsteno pārbaudas funkciju šais jomās, un tāpat, lai to dara padome. Tātad šis politiskais koncepts, protams, ir mūsu visu rokās, bet eh, šeit jau mēs nebalstamies tādā gadījumā uz zinātniskiem principiem. Nu, protams, ka tie produkti, ko mēs šeit Eiropā ēdam, ir labi priekš mums. Mums jau ir ļoti strikts regulējums par pārtiks nekaitīgumu, kvalitātes standartiem, un domāju, ka mums vajadzētu šeit patērētājiem palīdzēt saprast, eh, ka jāēd ir ļoti dažādi, ka ir jānodarbojas ar fiziskajām aktivitātēm, ja vēlamies nodrošināt veselīgu dzīvesveidu. Es neesmu kopumā pret visu šo koncepciju, bet domāju, ka te būs noteikti tik ļoti daudz izņēmumu uzturvērtību profilos, ka tam īsti nebūs nekādas jēgas. Mēs nedrīkstam taču nonākt pie tā, ka mēs maldinām patērētājs, tīpaši tagad, kad tuvojas vēlēšanās. Es domāju, ka nākamā sasaukuma laikā un kopā ar jauno pārtiks marķējumu tiesību aktiem mums vajadzētu nu, strādāt tā, lai šādi uzturvērtības profili faktiski nav vajadzīgi. Es domāju, ka tie nav reāli, nav nekāda zinātniska pierādījuma to izveidošanai, un es domāju, ka tas vienkārši nebūs funkcionējošs priekšlikums. Lielas paldies, saka priekšsādātājs Aukens kundz vēlējās vēl vienreiz uzstāties. Kort, nu skal vi ikke tage den diskussion, vi har ved. Eh, paldies, priekšsēdētāji. Mēs esam pieņēmuši to, ko mēs esam pieņēmuši, un mēs pie savām pozīcijām tad arī jāpaliek. Taču runājot par to, ka, teiksim, augļi ir eh, veselīgi uzturā, mums ir vesela grupa cilvēku, kuri cieš no otrā tipa diabēta. Un tas nozīmē, ka eh, tie tiek uzskatīti, ka viņi ir cilvēki ar labu veselības stāvokli, tomēr eh, viņiem ir jāuzmanās ar atsevišķiem augļiem un dārzeņiem. Un ir maz tādu, kas apzinās, piemēram, ne visi zina, ka ir vairāk cukura uh, pampelmūžos nekā apelsīnos. Un arī uh, tas ir, tas ir tikai viens tāds piemērs. Uh, Eh, tāpēc ikvienam ir jādod iespēju zināt, ko tas vai cits eh, izstrādājums, eh, tas vai cits produkts satur. Vai mēs vēlamies to paturēt noslēpumā, vai, vai paziņot, ka, ka ja tas ir reģionāls, kāda, kāda reģionāls uzturs vai produkts, tad tas ir noteikti veselīgs. Es domāju, ka šeit nevajadzētu varbūt tādus uh, Eh, tādus eh, apgalvojumus eh, norādīt. Tā kā jau sacīja Korbets kundze, ja ir jābūt atkāpēm, tad arī jābūt atkāpēm attiecībā uz to, ko mēs izziņojam par uzt, uzturam derīgu. Ja ir augsts tauku saturs, tad, lai cilvēkam ir augsts holesterīna līmenis, lai tie varētu izvairīties. Bet, ja viņi to nezina vienkārši, ka tur ir augsts holesterīna līmenis, kā tad viņi var izvairīties? Tāpēc ir jādod katram iespēja izdarīt uh, apzinātu izvēli. Okay. If time enough, no problem, I will give you floor. Tad, ja ir pietiekami laika, tad es jums ļaušu izteikties vairākas reizes. Mēs varam visu iz, apspriest gar un plaši. Uh, jā, lūdzu, dod vārdu jums vēlreiz. Pavisam īsi atbildēšu uz jautājumu. Kad runa ir par barības vērtību, tad jā, mārķēšana notiek smārķēšanas direktīva, un man prieks, eh, ka eh, tā ir tik eh, konsekventa. Tātad mums uh, pārtiks vērtēšana atkarībā no tās, pār, to tās barības vērtības ir pavisam cits aspekts. Mēs varam Eh, radīt likumdošanu tikai vidusmēra patērētājiem, un uh, vidusmēra patērētājs ir, nu, teiksim, vidēji veselīgs. Uh, mēs nekādā veidā nevaram, tas nav iespējams, ka mēs ņemam vērā uh, visus, uh, visas pacientu grupas un visus slimību veidus. Mēs to varbūt gribētu, bet tas vienkārši nav iespējams. Mums jāorientējas uz vidusmēru palī, pa patērētāju un uh, jāveido likumdošana šādiem patērētājiem. Paldies! saka priekšsēdētājs, un tagad vēlos dot vārdu komisijas pārstāvim. Jums tagad jautājumi ir tik daudz, ka jums tagad būs ļoti tiem jā, jāatbild. Lūdzu, Matiekis kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Nevar pat iedomāties, kādi būs jautājumi, kad parlaments saņems uh, uh, projektu priekšlikums. Tomēr es centīšos atbildēt vismaz uz tiem jautājumiem, kurus uzdeva godājumie parlamentu locekļi, vispirms Kovī kundze. Vēlos uh, izcelt to, ka tad, kad mēs runājam par izņēmumiem, kas ir uh, atrunāti uh, regulā, tad uh, Te ir izņēmumi, eh, kas nozīmē, ka nav eh, jānosaka eh, pārtikas barības vielu profili. Tātad pārtikas produkti, kas ir izņēmumi, tiem nav jānosaka barības vielu profili. Ja tas ir pamatots. Tātad tos varēs eh, pārdot bez jebkādiem, eh, iz, eh, jebkādiem aizliegumiem. Tad to nozīmē šie izņēmumi. Regulā jau ir paredzēti visi nepieciešamie aizliegumi kas attiecas um, uz dažādiem apgalvojumiem, ļoti nelieliem izņēmumiem uh, alkoholisko dzērienu gadījumā. Tādēļ es ceru, ka e, tas ir pietiekami skaidrs. Nesmu īsti pārliecināts. E, tad jūs teicāt, ka patērētājiem jāsņem informācija ar barības vielu profilu palīdzību. E, es domāju, ka Samers kundze jau atbildēja uz šo jautājumu. Un patiešām barības vielu profili, kā jau es teicu savā pirmajā izteikumā, Uh, tiks, uh, uh, tiks izmantoti tādā nolūkā, lai, vai, lai par noteiktiem pro produktiem varētu izteikt noteikts apgalvojums. Sebekunga jautājumi. Jā, mēs saprotam, ka Eh, patērētāji balsta savu izvēli uz ļoti dažādiem kritērijiem - cena, ērtums, garša. Tātad eh, tie ir kritēriji, varbūt, kur barības vērtība nav tik svarīga. Eh, kad mēs pieņēmām regulu, mēs debatējām ļoti daudz un ņēmām tomēr vērā barības, barības vērtību. Kā arī patērētāju informētību par, eh, par eh, veselīgu pārtiku. Es pilnībā piekrītu eh, visam ļoti svarīga izglītība. Patērētājiem jāsaņem informācija. Un tas, tas varbūt ir pat vissvarīgākais uh, aspekts. Uh, Es dzirdēju, ka marķējums kā nesot eh, vislabākais veids, kā informēt patērētāju. Vai likt viņam izdarīt eh, vispareizāko izvēli. Eh, es domāju, ka māķējums gan palīdzēs patērētājiem izdarīt pareizo izvēli. Savukārt dažādi apgalvojumi ir tāda brīvprātīga darbība. Tas nav obligāti, tā nav obligāta prasība. Un te nu mēs eh, izmantosim varības vielu profilus, eh, jo pierādīts, ka apgalvojumi par dažādu pārtiks produktu veselību ir eh, ietekmes fakt, ietekmējošs faktors, kas nosaka patērētā izvēle, kad viņi iegādājas pārtiku. Tātad barības vielu profilu mērķis ir nodrošināt, ka patērētājs netiek maldināts, uh, un viņi uh, un viņš, viņam, eh, viņam netiek sniegti maldinoši apgalvojumi. Jo bieži vien apgalvojumos tiek pasniegt tikai pozitīvie aspekti un noslēpti negatīvie aspekti. Eh, vēlos piekrist jums un Zomer kundzē, ka, eh, ka sabalansēta diēta tomēr ir vissvarīgākais. Tomēr EFSA nav tā, kas nosaka barības vielu profilus. Uh, barības vielu profilus nos, noteiks komisija, um, izmantojot noteiktu procedūru. Tad tas uh, ir aprakstīts regulā. Tad tā ir uh, komitoloģijas procedūra. Uh, un komisija, kā arī dalību valstis, uh, Eh, parlamenta uzraudzībā pieņems galīgo lēmumu. Visbeidzot, eh, tās neatiecas uz atsevišķiem produktiem. Tātad mēs nenoteiksim pārtiks profils atsevišķiem produktiem. Mēs radīsim vairākus profils, kas attieksies dažādām pārtiks grupām, eh, uz noteiktām uh, pārtikas kategorijām. Eh, kas eh, ir svarīgas eh, sabalansētai diētai. Un tādā veidā patērētāji varēs izdarīt informētu izvēli. Tad šie profili atšķirsies no tiem, kas tiek piemēroti vispārēji pārtikai. Paldies! Okay. Thank you very much indeed. Lielas paldies, saka priekšsēdētājs. Nu šķiet divi vai trīs vēl ir pieteikušies uzstāties. Zēberkungs pirmais. Ja nu tā kā mums vēl ir gana laika, tad gribēju izmantot šo iespēju un uzdot vēl vienu jautājumu. Komisijas pārstāvis neatbildēja faktiski uz manu jautājumu. Viņš teica, ka visi patērētāji izdara racionāls lēmums. Mans jautājums bija šāds, vai komisija un komisijas pētījumi ir pierādījuši, liecinājuši par to, ka patērētāji šādus lēmumus pieņem. Komisijas pārstāvis uzstāja, ka ir virkne kritēriju, respektīvi, ka viņi pieņem racionālus lēmumus, bet nu, pētījumi liecina, ka tie nemaz nav tik racionāli lēmumi, ko patērētāji pietur. Vai ir šādi pētījumi komisijai, es gribēju vaicāt? Jā, paldies, Aukens kundze, tagad jums vārds. Jeg ved ikke, om vi vil opfordre kommissionen til at... Jā, es nezinu, vai mēs eh, lūksim eh, komisiju arī šajā sakarā veikt pētījumus. Es domāju, ka viņiem jau tā pietiek, ko darītu šobrīd. Man ļoti žēl tomēr, ka pēc lobēšanas aktivitātēm mēs esam nonākuši tur, kur mēs esam. Un es domāju, ka pēc tā, ko mēs esam dzirdējuši, ir pilnīgi skaidrs tas, ka ir īstenot tāds tik liels spiediens, ka viss tika atlikts un atlikts un atlikts, un tagad tiks atlikts uz nākamo sasaukumu. Un es arī gribēju pateikties komisijai par sniegto atbildi. Paldies! Ļoti labi saka priekšsēdētājs. Maturakis kungs, vai jūs esat gatavs atbildēt vēl, vai jūs gribat kaut ko piemetināt? Nu, piemēram, atbildot uz Zeberkungu jautājumu. Paldies, priekšsādātāji. Ja, tieši atbildot jautājumu ir nē. Komisijai nav bijis šāds pētījums. Nav bijis tāds īpašs pētījums par patērētāju uzvedību. Un tomēr ir pētījumi, kas veikti un ko komisija ir ņēmusi vērā. Nu, nu, piemēram, lai arī uz, apgalvojumi par uzturvērtībām nav primārais faktors, bieži vien atsevišķiem patērētājiem lēmumu pieņemšanā tas tomēr ir diezgan būtisks. Paldies, saka priekšsādātājs. Nu, tas bija pēdējais mūsu šīs dienas darba kārtības jautājums. Liels paldies visiem, paldies par šo viedokļu, ap, viedokļu apmaiņu un ceru, ka jūs visi būsiet klāt sanāksmē arī rīt no rīta, jo mums ir rīt ļoti spraiga darba kārtība. Tā ir mūsu pēdējā sanāksme, kā jau teicu, vēlreiz gribēju atkārtot aicinājumu piedalīties grupas fotografijas uzņemšanas procesā. Tas notiks lēnča laikā, tātad pusdienas laikā. Pēc tam vakarā aicinu jūs uz dzērienu. Un liels paldies šovakar, paldies, ka klausījāties uz redzēšanos!